priekšsēdētāja vietniekiem. Tātad pirmais vietnieks no 1 līdz 14. Nolasīšu tagad nodoto balsu secībā. Kopā 672 balsis, 17 nederīgas balsis. Tātad kopumā 655 derīgas balsis ir nodotas. Kandidāti saņēmuši šādu balsu skaitu. Pitelī kungs 319 balsis. Miguel Angel Martinez 295 balsis. Ani Podimata 200. 81 balss. Alejo Vido Kvadras 269 balsis. Georgijos Papastamkos 248 balsis. Roberta Anģelīlī 246. Otmars Karas 244. Edvards Makmilans Skots 239 balsis. Izabela Duron 238. Aleksandra Salvāro 235 balsis. Rainers Vīlants 230 balsis. Oldrich Blazaks 224 Jaceks Protasievičs 206 balsis un tad Lašlas Šurjans 188 balsis. Kā jau teicu, visi kandidāti ir ievēlēti tieši manis nosauktajā secībā, un tad viņi kļūst par priekšsēdētāju vietniekiem. Tagad man ir jāuzdod jautājums, vai kāds nepieņem šos rezultātus. Jā, viss ir kārtībā, līdz ar to viss ir ievēlēti un sirsnīgi sveic mūsu ievēlētos kolēģus. Dāmas un kungi! Jaunais sastāvs tiks nosūtīts uh, informācija par jauno sastāvu. Um, mēs nosūtīsim visam Eiropas institūcijām un noteikti apsveikt jaunus priekšsēdētāju vietniekus varēsim mūsu politiskajās grupās. Un tagad lūdzu Barozo kungs, komisijas priekšsēdētājs. Thank you. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs, priek, premjerministras kundze, godājumie deputāti. Vispirms es gribētu pateikties jums, premjerministrs